Meine Damen un Herren! Dāmas un kungi, labu rītu! Ich bitte nicht so laut zu sprechen. Būs nerunāji tik skaļi. Ich in Ruhe vai... Lai es varu mierīgi turpināt gulēt. Wir kommen jetzt Tagad mēs ķersimies klāt pie darba kārtības punkta 13. Donžāna kungs, lūdzu, jums vārds. Ah oui, merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji. Ziņojums, par kur mums ir e, jābalso, Trump kungs ziņojums par uh, drošības un aizsardzības politiku, kopējo uh, drošības un aizsardzības politiku un lomu uh, klimata krīžu gadījumā. Uh, un dabas katastrofu gadījumos. Man šķiet, ka par šo ziņojumu joprojām ir jāved sarunas par dažiem grozījumiem, un tāpēc es piedāvātu atlikt balsojumu par šo ziņojumu komitejā. Paldies! Well, actually, it's true what you... Jā, tiesa, tas, ko teica Danžāna kungs, mēs esam aizkavējušies eh, dokumentu sagatavošanā, jo bija ļoti garas sarunas. Parasti es atbalstu to, ka mēs ievērojam grafiku, jo, manuprāt, mēs nevienmēr pietiek, pietiekam ātri virzamies uz priekšu, bet šī gadījumā lūdzu dodiet man vēl pāris sekundes laika. Es domāju, ka šī atlikšana eh, ļautu EPP eh, atgriezties pie eh, sākotnējās ziņojuma versijas. Paldies! E Ko darīs tautas partija, to es nevaru zināt, kā priekšsēdētājs. Bet eh, es redzu, ka tam tiek piekrists, un līdz ar to mēs atliekam šo darba kārtības punktu. Paldies. Yes, Tagad mēs varam ķerties klāt pie Janako kundzes ziņojuma par naudu. Janako kundze. Ah, okay. nee, dann stimmt ja. Wer vertritt sie? Kurš viņu pārstāv? Luis. Luis, ko, ka kurš pārstāv Janaku kundzi? Janaku kundze, viņa būs drusku vēlāk, tad es, ja jūs piekristu, mēs pārietu pie Branners ziņojuma. Vispirms balsosim par to, vai jūs piekrītat. Branners kundze, jums vēl komentārs? Nē, nav. Mēs sāksim ar 17. grozījumu. Kurš par?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 atturas noraidīts. 21 par pret atturas noraidīts. 22 par pret atturas noraidīts. 5 par pret atturas pieņemts. 6 par pret atturas pieņemts. Septītais grozījums par vai ieskaitot kompromisu, vai par visu varam balsot kopā līdz kompromisam? Tad no septiņa līdz desmit un arī par kompromisu. Kurš par pret atturas pieņemts? Tālāk. Grozījums 12 par pret atturas pieņemts. 23 par. Nē, tas uh, atkrīt, atkrīt. 13 par pret atturas pieņemts. 14 par, pret atturas pieņemts, 15 par, pret atturas pieņemts, 16 par, pret atturas pieņemts, 28 par, pret atturas norādīts. Elektroniski balsojam par visu ziņojumu. Tas man liekas, man liekas, tā. Jā, man šlus. Beidzam balsot. Pieņemts ziņojums pie septiņi pār, eh, viens ne, eh, divi nē, viens atturējies. Sirsniega sveicam Brandner kundzi. Tālāk mēs varam atgriezties atpakaļ. Pie 13. debkārtības punkta. Ja Naku kundze ir atnākusi, mēs varam sākt. Vai jūs gribat pateikt kaut ko pirms eh, mēs balsosim? Jūs gribat kaut ko izteikties? Paldies priekšēdētāji. Gribētu norādīt uz to, ka grozījumā četri ir eh, pieprasīts dalīts balsojums. Man nav nekāda iebildumu. Ir četri kompromisa priekšlikumi grozījumi un divi mutiski grozījumi. Paldies! Varētu mēs ātri diezgan tikt cauri tam. Kurš par pirmo kompromisu? Par. Pret. Atturas. Pieņemts. Kompromis divi. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. Grozījums septiņi ar mutisku grozījumu par pret atturas pieņemts. Kompromiss 3 par pret atturas pieņemts. 11. grozījums par pret atturas noraidīts. 12 par pret atturas pieņemts Man liekas, ka uh, norādīt, bet pārbaudīsim. 12. Viens vēl par, jā, ka beidzam balsot. 16 pret 46 pieņemts. Noraidīts. Priekšādā labo sevi. Tālāk mēs pārējām pie 13 par, pret atturas pieņemts, 14 par, pret atturas pie, noraidīts, 15 ar mutisko grozījumu, kurš par, pret atturas pieņemts, kompromis 4 par, pret atturas pieņemts. 19 par pret atturas pieņemts, 20 par pret atturas pieņemts, 21 ar mutisko grozījumu par pret atturas pieņemts, kurš ir par ziņojumu kopumā. Lūdzu, sākam balsot elektroniski. Die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. Ziņojums ar 59 pret 4 un 1 atturējies ir pieņēmts. Sesnieks veicam. Tā arī viss norities ļoti gludi un ziņotājs labi strādājis. Tālāk pāriem pie 16. Referente ir Kristīna Ojulande. Tā ir Magnitska lieta. Ieteikums padomē. Ojulande skundze, vai jūs vēlaties kaut ko pateikt vēl? Paldies. Pirms mēs eh, pieņemsim spriedumu. Nein. Nē, nevēlaties izteikties. Labi, tad mēs varam sākt balsot. Pirmais grozījums par. Pret atturas pieņemts. Otrais grozījums par. Pret atturas pieņemts. Vai mēs par šūcu visiem četriem varam kopā balsot? No trīs līdz. Nē, nevaram. Labi, trīs par, pret atturas pieņemts. Četri par, pret atturas pieņemts. Pieci par, pret atturas pieņemts. Seši par, pret atturas pieņemts. Septiņi par, pret atturas pieņemts. Astoņi par, pret atturas pieņemts. Deviņi par, pret pret atturas pieņemts. Protasevičs kungs vēlas eh, pa desmito grozījumu izteikties. Yes, thank you, eh, Chairman. Jā, paldies priekšsēdētāji. Tiem, kas piedalījās vakardienas diskusijās, noteikti pamanīja, ka ir viena problēma, proti desmitais grozījums un formulējums, kas tika piedāvāts manā grozījumā, un mēs vienojāmies pēc diezgan interesantām diskusijām kopā uh, ar Ojulans kundzi, kā arī sociālistu pārstāvi, ka mēs varam vienoties par kompromisu grozījumu, tāpēc es vēlētos piedāvāt e, šo grozījumu kā mutisku e, grozījumu, un tas skan, skan sešo, sekojoši um, aicina komis, padomi uzsākt aktīvus pasākums pret citiem cilvēktiesību pārkāpumiem Krievijā, balstoties uz labi dokumentētiem uh, um, neatkarīgiem informācijas avotiem, lai ieviestu līdzīgus uh, ierobežojušus pasākums kā ārkārtas pasākums. Das ist nicht der Fall, dann werden wir. Ja tas eh, nav, tad desmitajā, pa desmit grozēm mēs balsosim. Kurš par desmit? Kurš pret? Atturas pieņemts. 11. Divās daļās. Pirmo daļu, kurš par? Otru. Pret. Atturas pieņemts. Otrā daļa par. Pret. Atturas noraidīts. Pāriesim pie elektroniskā balsojuma par visu ziņojumu, par visu ieteikumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. 62 par, 2 pret, 1 atturējies, pieņemts, sisnieks veicam, Ojulandas kundze. Tālāk mēs pāriesim pie 17. darba kārtības punktā. Eh, tas ir Eiropas Savienības tirdzniecības nolīgums ar Kolumbiju un Peru. Tur ir eh, tikai viens grozījums. Lunāčeks kundze to ir iesniegusi. Kurš ir pa pirmo grozījumu? Kurš ir pret? Atturas noraidīts. Kurš ir eh, par visu atzinumu kopumā? Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieci četri pār, deviņi pret un viens atturējies, tātad tas ir pieņemts. Sirsnieks veicam Sala Frankas kungu. Tālāk mēs varam pāriet pie 18. darbkārtības punkta digitālās brīvības stratēģija Eiropas Savienības ārpolitikā. Šākas kundze. Uh, Mr. Chairman, uh, uh, before... Priekšsēdā. Es vēlētos paust savu pārsteigumu, jo mums nebija iespējas līdz šim diskutēt par šo jautājumu. Un šodien mums bija vienīgā iespēja, iespēja ieklausīties referentu teiktajā. Mums bija ļoti daudz diskusiju starp laikā un nebija iespējas paust viedokli politiskajām grupām par šo ziņojumu. Un es saprotu, ka mums nav laika, bet godīgi sakot, ja kādu dienu mēs atklāsim, ka uh, vēstnieks ir nogalināts interneta uh, uh, filmas. filmas dēļ, Nu, tad mēs sapratīsim, cik tas ir nopietni. Es vēlētos, lai mēs runātu par to, lai mēs runātu par uh, to, ko nozīmē internets šobrīd un kādus draudus tas rada politikai. Paldies! Kolēģi, tā kā mēs uh, vēl neesam uh, balsojuši, mums faktiski ir vairāk laika, mēs varam ilgāk, uh, mēs to tātad nobalsojam, tad, ja mēs tagad varam diskutēt, ilgāk nekā bija paredzēts. Because... Mēs esam ieguvuši laiku, jo mēs ļoti ātri nobalsojām. Tādēļ mm, mēs īstenībā, mums ir laiks 30 eh, minūtes. Mēs to varam izmantot debatēm tagad. Ok. Frau Šāke. Šākas kundze. Lūdzu, runājiet īsi, eh, lai Giseviča kungam būtu vairāk laika. Ar lielu prieku priekšsēdētāji. Have... Es priecājos par to, ka mums ir uh, iespēja diskutēt par šo ziņojumu projektu par digitālo brīvību, uh, digitālas brīvības stratēģija Eiropas Savienības ārpolitikā. Vienlaikus ir arī ziņojums, kas ir saistīts ar jautājumiem, kas ir saistīti ar uh, kiberdrošību un kiberaizsardzību. Pie tā tiek strādāts sēde komitejā. Priekšsēdētāji, varbūt jūs varētu izslēgt mikrofonu, lūdzu. Tāpēc jūs pamanīsiet, ka uzsver šajā ziņojumā vairāk tiek likts uz citiem aspektiem, kas ir saistīti ar mūsu uh, ārpolitiku - tirsniecību, cilvēktiesības attīstību, paplašanāšanās un tā tālāk. Un tā joprojām. Um, Dokumentu priekšlikums, kur atradīsiet savās mapītēs, ir rezultāts tam darbam, ko paveikuši dažādi ēnu referenti, un es viņiem vēlētos pateikties, bet tas ir arī rezultāts eh, tai informācijai, ko es saņēmu no eh, dažādiem sabiedrības pārstāvjiem, cilvēktiesība aizstāvjiem, kuriem ir jātiek galā ar eh, jauno realitāti tādās valstīs kā Ķīna, Irāna, Tunisija, Bahreina, Baltkrievija un tā tālāk un tā joprojām. Šīs stratēģijas mēģis ir paraudzīties gan uz iespējām, gan uz izaicinājumiem, ar kuriem mēs saskaramies Eiropas līmenī, ņemot vērā to, ka jaunajām tehnoloģijām ir arvien lielāka loma pasaulē, un mums ir jāsaprot, kāda būtu piemērotākā politiskā reakcija. Un mēs cenšamies sagatavot konkrētas rekomendācijas stratēģijai kurās tiktu ņēmā, ņemta eh, vērā strat, eh, komunikācija un um, eh, tehnoloģija loma. Sākšu ar pozitīvo. Tehnoloģiskā attīstība ir ļāvusi cilvēkiem no visā pasaulē brīvāk piekļūt informācijai, tāpat brīvāk paust savu uh, attieksmi, uh, tas nodrošina preses brīvību un arī vieglāk pamanīt cilvēktiesību pārkāpumus, jo par tiem var ziņot internetā, tos var dokumentēt internetā. Ne tikai saistībā ar cilvēku attiecībām, cilvēka uh, tiesībām, tas ir svarīgi. Mēs redzam arī, ka tehnoloģijas arvien vairāk tiek izmantotas, lai apspiestu cilvēkus un radītu uh, labvēlīgu biznesa vidi trešajās valstīs. Mēs redzam arvien vairāk masu cenzūru, cilvēku vajāšanu, balsoties uz informāciju, ar kur viņi apmainās eh, telefonu zvaniem, kurus viņi izdara vai, eh, teiksim, informāciju, ko viņi nosūta. Tāpēc mums vajadzētu atzīt to, cik tehnoloģijas ir svarīgas un cik svarīgi ir piekļuvi internetam cilvēktiesību kontekstā. Un mums ir jācenšas padarīt to uh, par tādu kā labo spēku instrumentu, sociāli, politiski, kulturāli, lai tas neapdraudētu šos cilvēkus. Jūs šajā ziņojumā arī pamanīsiet, ka ir vairākas sadaļas - cilvēktiesību sadaļa, tirsniecības sadaļa, interneta pārvaldības sadaļa. Arī šis ir ļoti svarīgs jautājums Eiropas darba kārtībā ir konkrēts rekomendācijas attiecībā uz to, kas mums būtu jādara, lai nodrošinātu piemērot līdzsvaru. Piemēram, par tirzniecību ir ļoti daudz tehnoloģiju, kas joprojām tiek eksportēts no Eiropas Savienības uz tām valstīm, kurās netiek ievērot likuma vara, un mēs zinām, uh, ka šīs tehnoloģijas tiks izmantotas, lai apspiest vārdu brīvību un īstenot cilvēktiesību pārkāpums. Tāpēc mums ir jācenšas nodrošināt lielāku atklātību. Arī no biznesa aprindu pārstāvju puses mums ir labāk ar viņiem jāsadarbojas, lai iesniegtu viņiem rekomendācijas par uh, kopīgo uh, sociālo uzņēmēju atbildību. Tas ir svarīgi arī mūsu tirzniecības nolīguma ietvaros, kur tehnoloģijām ir arvien lielāka loma. Tālāk par internetu pārvaldību. Līdz šim internets ir attīstījies tīri dabiski un nav bijis īpaši daudz noteikumu vai regulējumu, un tas ir novedis pie process, kas ir tāda kā daudzpusēja interneta pārvaldība, proti uzņēmēji, pilsoniskā sabiedrība, patērētāji un valdības sadarbojas kopā, lai uh, padarītu uh, internetu par publisko telpu un vienlaikus arī uh, tirzniecības vietu. Vienlaiks ir arī dažas starptautiskās platformas ANO kontekstā, kā piemēram Starptautiskā telekomunikācija savienība un internetu pārvaldības fórums, uz kuru arī mūsu parlaments ir nosūtījis vairākas delegācijas, to mēs darīsim arī turpmāk ja e, būs ļoti svarīgi jautājumi. Ir valsts, kas cenšas e, iegūt vairāk kontrols pār saviem pilsoņiem, viņi cenšas palielināt un paplašināt um, cenzūru, Un Eiropas Savienībai būtu jāizmanto savu ietekmi gan politiski, gan ekonomiski, lai pārtraukt šādu praksi. Arī te ir konkrēti ieteikumi. Ņemot vērā eh, ka to, ka mums ir lieliski iespēja diskutēt šodien, tas arī būtu viss no manas puses. Pagaidām es vien vēlētos piebilst, ka mēs, mums, Eiropas parlamenta deputātiem, ir liela atbildība šobrīd veidojot pirmo stratēģiju digitālajai brīvībai Eiropas Savienības ārējā stratēģijā. Un tas nozīmē, ka mums ir jācenšas iegūt uh, vairāk izpratnes par to, kāda loma tehnoloģijām ir mūsdienu pasaulē. Ja kāds vēlas piekļūt, uh, mm, ja kāds vēlas saņemt vairāk informācijas, es, protams, esmu gatava to uh, sniegt, Es priecājos par šīm diskusijām, kas notika pirms dokumentu sagatavošanas. Pateicos arī ēnu referentiem un um, paldies visiem tiem, kas um, palīdzēja mums padarīt šo par patiesu stratēģiju un attiecīgi komisijas pārstāv varēs izmantot mūsu darbu, lai nodrošinātu to, ka mums ir pienācīgas tehnoloģijas un mēs tās izmantojam cilvēktiesību un attīstības jomā, tirsniecības jomā un citās jomās ārējā eh, stratēģijā. Paldies! Paldies! Eh, referentei tagad pirmais runātais Sieviškungs. Dziekuji bardzo. E, chcę wyrazić. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārtām es vēlētos izteikt savu abrīnu par eh, reakciju uz manu pazemīgo komentāru. Un eh, Broka kungs arī parādīja, ka tās nav nejaušības pēc, ka viņš ir kļuvis par mūsu komitejas priekšsēdētāju, bet nu tagad atgriezīsimies pie tēmas. Uh, Ikdienas mēs saskaramies ar to, cik lielā mērā internets ir kļuvis par mūsu dzīves daļu. Tas vairs nav kaut kas eksotisks un tāls mūsu telpā. Tā ir telpa, kur norisinās notikumi, un tiem ir ietekme uz mūsu pilsoņu dzīvi. Tas mums rada grūtības, mēs velkamies nopakaļ ar savām diskusijām, tās nāk novēlotas. Mēs bijām tik laimīgi, ka pateicoties e, tehnoloģiju attīstībai notika arābu pavasaris, taču šodien mēs esam šokā par to, ka pārasta filma, kas tiek izplatīta internetā, novēd pie diplomāta nogalināšanas. Nu, un tagad šis rezolūcijas priekšlikums ir mēģinājums. Es uzsveru mēģinājums, jo tas vēl nav um, tas, kas mums ir vajadzīgs, bet e, tas ir mēģinājums saprast, cik liela brīvība mums ir vajadzīga. Un tad jautājums arī, kā mums regulēt internetu internetu lietotāji, kad bija runa par akta parādīja, ka viņi piedalās sabiedriskajā dzīvē, viņi organizējās un protestēja, tāpēc te nevar vienkārši nākt klajā ar jaunu regulu. Tā nav regula par tirdzniecību vai par kaut ko citu. Tā ir regula, kas skar miljonu cilvēku dzīvi, kas ir noraizējušies par savu brīvību. Un kādēļ tad viņi vēlas šo brīvību? Tādēļ, ka līdz šim mēs centāmies mūsu pilsoņus piemānīt. Piemēram, akta. Mēs centāmies iestāstīt, ka tas ir tirdzniecības noliegums, bet patiesībā mēs ierobežojām internetu lietotāju brīvību uz mūsu uzņēmumu rēķinu. Tāpēc es patiesi E, vēlētos izteikt savu cieņu referentei Šarkars kundzei, jo viņai bija drosme sākt publisku apspriešanu, jo bez šādas apspriešanas tā būtu tukšana likuma norma, kas būtu tikai uz papīra, un cilvēki mūs vainotu par to, ka cenšamies regulēt viņu dzīves bez viņu piekrišanas. Man ir pāris komentāri, kaut arī mums nav bijis iespējas apspriest to padziļināt, taču man ir daži komentāri par šo rezolūcijas priekšlikumu. Četras nodaļas sākās ar vārdiem cilvēktiesības, tādēļ, ka tas ir kaut kas fundamentāls. Tad, kad mēs spriežam par regulām, kas attiecās uz internetu, mums ir jārunā par cilvēktiesībām. Mums ir jārunā par to, ka tie cilvēki, kas nāk klajā ar jaunām tehnoloģijām internetā, viņiem ir jāveic um, ietekmes izvērtējums attiecībā uz cilvēku brīvības ierobežošanu. Un te es runāju par vēstuļu sarakstes izsakošanu un tam līdzīgi. Mēs gribam zināt, kas tās pa tehnoloģijām. Otrām kārtām. Runa ir par 32. punktu, kur ir teikts, ka uh, cilvēktiesības jāaizsargā arī tieši saistē un uzskat, ka IKT jāintegrē visās ES programmās, lai sakmētu šos centienus. Bet tas ir jāieraksta arī kaimiņa attiecību politikā. Es jums varu pastāstīt, kur to vajag ierakstīt, jo tas būtu pozitīvi mums visiem. Un pēdējie, pēdējie mani komentāri par šo priekšlikumu ir, ka ir nepieciešama atvērta diskusija. Mēs zinām, ka internetu lietotāji ir mūsu sabiedrotie, un viņi tādi arī paliks, ja mēs ar viņiem runāsim, ja mums ar, būs atvērta diskusija. Šobrīd internets ir kaut kas līdzīgs ceļu transportam 19. gadsimtā. Visi bija laimīgi, ka var braukāt no vienas citu pilsētas uz otru, līdz notika pirmā automašīna sadursme, un tāda cilvēka saprat, ka ir nepieciešama ceļu satiksmes noteikumi. Nu, un internetā ir tas pats, mēs nevaram ierobežot ceļošanas brīvību, bet ir nepieciešami noteikumi. Paldies. Uh, Mr. Chairman, 15 years ago I helped introduced Gomešs kundze. Jā, piec, pirms 15 gadiem es atvedu datorus uz kalnainu pi, eh, valsti, kur sauc par uh, eh, Austram Timoru, un uh, šajā vietā bija nogalināti ļoti daudzi cilvēki. Nu, Un tas bija ļoti svarīgi. Un tagad, ja mēs runājām par portugāļu pretestību aktē, piemēram, tad to noorganizēja nevis politiskā partija, bet četri cilvēki ar internetu palīdzību. Līdz ar to noliegt internetu nozīmi būtu muļķīgi. Protams, var to salīdzināt ar ceļu transportu 19. gadsimtā vai salīdzināt to ar elektrību. Bet jautājums ir par interneta pārvaldi. Mēs esam e Eiropas Savienība. Te nu runa nav par katru dalību valstu atsevišķi. Mums nav vajadzīga finanšu sistēma, mums ir vajadzīga interneta pārvaldība, un šai pārvaldībai ir jābūt ar labu atšķirību. Rezolūcijas priekšlikumā ir ļoti daudz labi uh, priekšlikumi. Un uh, man ļoti patīk, ka šeit ir priekšlikumi paredzēt korporatīvu atbildību uzņēmumiem. Es domāju, es domāju, ka mums vajadzētu izvairīties arī no tā, ka um, uh, tas tiek kaut kā nepareizi izmantots, bet mēs varam arī izmantot dažādus jaunus instrumentus, lai izsagotu bērnu pornogrāfijas materiāliem un tam līdzīgi. Bet, protams, nav pieņemam tas, ka tiek nogalināts diplomāts. Tomēr jāatzīst, ka diplomāti bieži vien tiek nogalināti arī citu iemeslu dēļ. Un Tas ir vienkārši fakts, kas mums ir jākonstatē globalizētajā pasaulē. Es gribētu tikai pateikt, ka es ārzemju politikas, ārlie, ārpolitikas ietveros ir nepieciešama stratēģija. Mums ir jāaizstāv ne tikai cilvēktiesību aizstāvi, bet mums ir arī jāveicina tehnoloģiju izplatīšanās tā, lai mm, tas kalpotu kā prevencija vārda brīvības ierobežošanai. Un tas būtu atbilstoši labai pārvaldībai, bet nu bez šaubām ir jāaizstāv arī intelektuālā īpašuma tiesības. Citādi mēs varam radīt cita veida liels problēmas. Paldies! Dziękuję, panie przewodniczący. <clears throat> Wydaje mi się, że e, doświadczenie... Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka tas, par ko runā Ševets kungs, jo īpaši runājot par šīm protestu akcijām, kas tika uzsākts diskutējot par akta, ļāva mums e, labāk izprast, par ko ir runa diskutējot par digitālo brīvību. No otras puses, referenti ļoti pamatot teica, e, cik e, liela ir digitālo tehnoloģiju ietekmi uz cilvēktiesībām, uz to darbību, kur aizstāv cilvēktiesības, uz to darbību, kur veicina cilvēkdarbību ievērošanu kibertāpā, un tāpat, cik tas nozīmīgi ir mediju brīvībai. Mēs esam dzirdējuši ļoti daudz piemēru gan mūsu komitejas sanāksmēs, gan plenārsēdē, kas liecina par to, ka dažās valstīs, kur ir problēmas ar demokrātisko procesu norisi. Laikraksti nevar tikt publicēti, bet tos, teiksim, ir iespējams joprojām publicēt internetā no ārzemēm, vienlaikus sasniedzot uh, eh, lielu daļu auditorijas. Tātad šīm tehnoloģijām ir liela nozīme, un tas pats sakāms arī par Facebook, piemēram, um, Arābu pavasara gadījumā. Tie, kas vēlējās izmaiņas Ēģiptē, eh, organizēja savas eh, akcijas internetā. Asmens Mashovs tika izvirzīta Saharova balvai no EPP grupas, un uh, tas parāda, cik svarīgs ir jaunās tehnoloģijas. Jo pretējā gadījumā tas, kas notika Tunisijā, tas, kas notika Eģiptē, nebūtu bijis iespējams, izmantojot tradicionālās tehnoloģijas. Šīs modernās tehnoloģijas ļauj mums izveidot uh, virtuālu tīklu, kurā ir iesaistīti cilvēki, kas aizstāv cilvēktiesības un kur izplat idejas, kas ir ļoti nozīmīgas. Un visbeidzot, interneta uh, pakalpojumu piedāvātāji ir uzņēmumi. Un šobrīd mūsu parlamentā norit paralēls diskusijas par uzņēmēju kopīgu atbildību. kā palielināt uz, uzticību uzņēmējiem tik jūtīgos jautājumos kā internetu lietošana. Kā panākt to, ka viņi uzņems savu atbildību, ņemot vērā to, ka pastāv zinām draudu, ko jau pieminēja Gomešas kundze pirms brīža. proti uh, draudi, jeb risks tam, ka internets var tikt izmantots uh, pornogrāfijas izplatīšanai, uh, cilvēku apspiešanai un tā tālāk un tā joprojām. Kā panākt brīvību tajās jomās, kur tas ir iespējams, un kā panākt tādu regulējumu, kas ļauj īstenot korektu informācijas apriti. Un kam ir kā ierobežot tādas darbības, kas atstāja negatīvu ietekmi uz sabiedrības dzīvi. Paldies! Manuprāt, šis temats uz mums tiešām ļoti, ļoti attiecas un uz mums dziļi skar. It īpaši ņemot vērā to, ko esmu dzirdējuši pēdējās dienās, un es uh, pat īsti nezinu, kāds varētu izskatīties uh, līdzsvarots risinājums. Uh, mums ir svarīga vārda izteiksmes brīvība, un tas ir ļoti būtisks instruments. Izmantot in eh, internetu valstīs, kurās eh, citādā ziņā vārda izteiksmes brīvība samērā ierobežota, ir ārkārtīgi būtisks punkts. Un, eh, ja kādu citu iemeslu dēļ ir iespējama ierobežojuma, to varētu izmantot noteikti režīmi. Uh, visu aizstāsiet tā un visu norobežot tā, ka nebūtu iespējami kritiski izteikumi. Es domāju, ka ir ļoti liela priekšrocība internetam um, un būtu ļoti žēl, ja to nevarat izmantot valstīs, kuras diktatūras. Bet no otras puses ir tā, ka brīvība internetā un uh, izteiksmes brīvība nedrīkst uh, nozīmē tādas sekas, ka pāris idioti izmantot uh, internetu, lai aizdedzinātu visu pasauli apzināti provocējoši. Tā dariet nevis tādēļ, ka viņi grib izplatīt kaut kādu mākslas darbu vai kaut ko izdomātu, bet gluži vienkārši tādēļ, ka viņi grib izmantot internetu, lai kurinātu naidu starp tautām un reliģijām. Un uh, kādā veidā šai ziņā atrast instrumentu juridiski uh, kas juridiski nošķirtu šīs divas lietas un kas darbotos starptautiski, manuprāt, tas ir būtiskais jautājums. Uz to man arī nav atbildes. Un es domāju, ka mums vajadzētu padomāt, ko tur varētu darīt. Vienmēr, kad kaut kas tiek izdomāts no jauna un tiek izmantots, tam ir priešrocības un trūkumi. Ir jāpadomā, kā radīt eh, saprātīgu līdzsvaru. Es nezinu, vai diskusiju gaitā mums kaut kas ienāks prātā, bet es domāju, mēs nevaram vienkārši šo ziņojumu tāpat ātri uh, ņemt un viņu izdabūt cauri un nobalsot par viņu. Bet mums vajadzētu uzklausīt ekspertus, ne jau tikai tehniskos ekspertus, bet ekspertus, kas uh, izveidotu uh, labu savienojumu starp juridiskiem jautājumiem un vērtību, apziņu par vērtībām. Tas ir šis konflikta ja, lauks, un es domāju, tas ir ļoti būtisks jautājumus. Tādēļ, ja Seviča kungam ir taisnība, mums vajadzētu ilgāk par šo tēmatu parunāt, diskutēt, jo patiešām šis jautājums, piemēram, ar šo filmu, Muham, filmu par Muhamedu, tas ir izdomā, tagad ir ļoti būtisks politisks instruments, vai nu labā vai sliktā nozīmē. Un es domāju, ka es atbalstītu tādu variantu, ka mēs pamatīgi ieguldītu laiku un uh, pastrādātu, lai veiktu labu darbu. Tagad jums vārds. Bitte, Frau Berichterstatterin. Lūdzu, referents kundze. Thank you very much. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Es novērtēju jūsu teikto par vārdu brīvību, kas mums ļoti nozīmīga. Vienlaiks es domāju, ka mums vajadzētu būt piesardzīgiem, lai neļautu uh, šiem nesenajiem notikumiem uh, ietekmēt plašāku diskusiju un e, tiem, kas vēlētos e, vairāk informācijas, varētos informēt, ka mums AFED komitejā jau bija trīs darba grupas, kurās tika runāts par cilvēku tiesībām, tirsniecību, diplomātiku. Un e, šo semināru protokoli, varbūt pat video ieraksti ir pieejami. Bija ļoti daudz cilvēku, kas vēlējās diskutēt par šiem jautājumiem, balstoties uz savu pieredzi cilvēktiesību aizstāvi, cilvēki, kas strādā ar tehnoloģijām, tā tālāk un tā joprojām. Es vēlētos pateikties visiem tiem, kas piedalījās šajās diskusijās. Daži vārdi varbūt atbildot uz izskanējušiem komentāriem. Es domāju, ka mums šeit ir iespēja paraudzīties uz to, kāda veida politika būtu piemērota un kā mēs varētu um, palielināt uh, tehnoloģiju lomu mūsu ārējā stratēģijā, kā um, Eiropas Savienības augstā pārstāva un kā um, Eiropas Savienības pārstāvi, kas darbojas cilvēktiesību jomā, varētu izmantot tehnoloģijas, lai um, piedot lielāku lomu stratēģijai, ko piedāvā Eštons kundze un Krūsas kundze. Es domāju, ka cilvēku tiesību ietekmes novērtējums ir vietā jauno tehnoloģiju kontekstā. Bet ņemot vērā to, eh, kā tehnoloģijas tiek izmantotas, piemēram, Facebook kā platforma, tāpat citas sociālai mediji, kas ir eh, ļoti nozīmīgas platformas, kas ļauj cilvēkiem apvienoties internetā un apmainīties ar informāciju. Ēģipte tā eh, darbojās kā platforma, kas ļāva aktīvistiem darboties. Uh, bet Sīrijā informācija, kas eh, tiek eh, izplatīta sociālos medijos, eh, tālāk tiek savākt un izmantot pret cilvēktiesību aktivistiem un disidentiem. Ir ļoti svarīgi paraudzīties uz tehnoloģijām no pareizās perspektīvas. Internetu pārvaldība, brīvā tirzniecība tehnoloģija, tirsniecība, masu cenzūra Ķīnā. Tie visi ir jautājumi, kas mums ir ļoti nozīmīgi, jo tie ne tikai aizkavē biznesa attīstību, bet arī cilvēku tiesība aizsardzība, kas ir ļoti nozīmīga. Kas attiec uz attīstības politiku, kā Gomešs kundze pieminēja, jā, cilvēkiem ir ļoti daudz iespēju piekļūt ļoti uh, lētiem uh, informācijas e, nesējiem, tātad šīm ierīcēm un iegūt informāciju par daudziem jautājumiem, kas līdz šim ir tikuši uzskatīti par tabu jautājumiem. Arī vēlēšana novērošanas jomā e, tehnoloģijām ir bijusi liela nozīme, lai saņemtu informāciju par vēlēšanu norisi. Un visbeidzot, es vēlētos runāt par internetu pārvaldību. Es domāju, ka mums vajadzētu būt piesardzīgiem un nevajadzētu pieņemt pārlieku, pārlieku daudz uh, Eh, regulējumu un noteikumu. Ir pilnīgi skaidrs, ka mēs nevaram to paveikt vieni paši, tas ir jādara eh, sadarbības gaisotnē un vienlaikus jāpatur prātā, ka mums nevienmēr ir nepieciešami jauni likumi. To es vēlos uzsvērt, tāpēc, ka bieži vien mums ir pārlieku daudz likumdošanas, bet mums ir jāpiemēro, un mēs varam piemērot tos likums, kas jau ir pieņemta attiecībā uz cilvēktiesībām, tirzniecību, atklātību. To mēs varam piemērot arī attiecībā uz jaunajām tehnoloģijām. Te daudz varam pavirzīties uz priekšu. Es ar prieku turpināšu šīs atklātās diskusijas ne tikai ar ēnu referentiem, bet arī ar visiem pārējiem deputātiem, kas ir ieinteresēti šajā ziņojumā, vēlas dot savu pienesumu, bet tāpat arī ar lietotājiem, patērētājiem, citām iesaistītajām pusēm, kā jau tas ir noritējis diezgan uh, labā sadarbības gaisotnē līdz uh, šim Vēlos vēl runāt par kiberdrošību un kiberaizsardzību. Es domāju, ka tas, ko jūs minējāt, tam varbūt vairāk būtu vieta Kelam kunga ziņojumā, kas tiek pieņemts sēde komitejā, lai mēs nedublētos, bet lai mūsu ziņojumi būtu savstarpēji papildinoši. Paldies! Sirdnieks, paldies! Mēs varam pāriet pie nākamā darba kārtības punkta. Šis darba kārtības punkts notiks aiz slēgtām durvīm. Tādēļ es vēlētos lūgt visus, kuri, kuriem nav uh, piekļuva šim pasākumam, lūdzu tagad atstāt zāli. Es domāju, ka tas sevišķi attiec uz pēdējām rindām zālē. Vai visi, kas sēž uh, aizmugurēs rindās, vai visiem ir tiesības palikt zālē. Wir haben jetzt äh, die Diskussion mit. Äh Mums tagad būs diskusija ar äh, jauno vēstnieci Jemenā, Bušaitas kundzi. Mušaitas kundzi. Mušaitas kundzi, lūdzu, ieņemiet šeit vietu.